garam un pārliecībai varēja nodrošināt metamorfozes. Dargie kolēģi, man ir paziņojums, saka priekšsēdētājs, es to nolasīšu angļu valodā, varbūt, ka tas būs uh, jums vieglāk. Uh, Dēvida Mārtina uh, kunga lidojums ir aizkavējies, un viņš uh, šodien uzstājas ar ziņojumu. Tādēļ, dārgie kolēģi, mums vajadzētu piekrist tam, ka šis tik ļoti būtiskais ziņojums, kas attiecas uz reglamentu izmaiņām, ir jāplūko kā pēdējais darba kārtības punkts šovakar. Tātad mainām nedaudz darba kārtību. Tas nemainīs uh, apspriežamo jautājumu saturu, bet vienkārši mainīs uh, apspriežamo jautājumu secību. Es lūkšu kolēģis tam piekrist, jo referentam noteikti vajadzētu piedalīties debatēs. tas eh, maina darba kārtību formālā veidā, tādēļ man ir nepieciešams uh, jūsu atbalsts, jūsu piekrišana. Es ceru, ka jūs vismaz piekritīsiet. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Nē.